Mums ir pieteikušies pieci kolēģi, katram pa minūtai. Un pirmā runās Nēna, Nīna Gil. Nu este aici, domnul Pospišil, un minut. Viņas nav klāt, nu tad tādā gadījumā nākamais runātājs Pospišil kungs. Paldies priekšādātāji. Jā, vēlos paskaidrot, kāpēc balsoju tā, kā balsoju par šo islamiskās valsts rezolūciju. Tas nebija elektronisks personāla balsojums, un es gribētu, lai mani balsotāji Čehijā zina, ka es atbalstīju šo rezolūciju pret izsilu valstu, jo neuzskatu šo valsti par eh, tādu īpaši bīstamu formāciju. Es pat negribu to saukt par valsti, tad drīzāk ir organizācija bet tas ir cilvēku grupējums, kas pastrādā noziegums pret cilvēci, un tā ir lieta, pret ko mums vajadzētu cītīt, cīnīties. Mums jāatbalsta sabiedrotie, un tas jādara jau šobrīd. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai pas, tiek pastiprināta sadarbības starp sabiedrotajiem spēkiem, un ir jāpārliecinās, labāk izvar, izvērtējam, vai mūsu klātbūtne ne, nesasina situāciju šai vietā. Ja mēs tomēr neko nedarīsim, tad baidos, ka šis īsil var izvērties pa visām pārējām valstīm, tostarp arī līdz Ziemeļāfrikā. Paldies! Tālāk mets kārtīs, bet es neredzu viņu zālē. Makārtī, kungs! Met kārtī! Lūdzu! Ja ne, tad Polčakungs, paldies priekšādātāji! Es gribēju pastāstīt, ka es balsoju pret šo rezol atbalstīju rezolūciju un esmu pret Isil valsts. Es nedomāju, ka ir jebkurš deputāts šeit, kas būtu nobalsojis pret. Visi balsoja par, bet savukārt skaidrojumā gribu teikt lūko. Ir nepieciešams, lai dalība valstis un to sabiedrotie iesaistās kopējā darbībā cīņā pret ISIL. Nu, ideālā kārtā viņi saņemtu mandātu no ANO drošības padomas. Priecājos, ka man tika dot šī iespēja tālāk uzsvērt šo nepieciešamību. Mēs, protams, varam turpināt nosodīt un nosodīt ISIL valsti, bet ja ES dalībvalsts un to sabiedrotie visā pasaulē nerīkosies tad nekas nevarēs notikt. Mums ir jābūt gribas spēkam un lai atbrīvotos no šīs izsilu valsts. Paldies! Jārkungs tālāk. Ja, dank, den... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es balsoju par šo rezolūciju. Un devītais. Uh, rezolūcijas pants man šķita ļoti īpaši izdevies, jo tur ir runāts arī par cēloņiem, ne tikai sekām, un ir jāpieprasa, lai Irākas valdība ir klātesoša, lai tā runā stingrāku valodu un visām politiskajām, etniskajām sabiedrības grupām. Irākā ir jābūt pārliecinošām, tām ir jābūt pārstāvētām visos uh, administratīvajos līmeņos, un es arī biju gandarīts, ka tika ņemts vērā, kādēļ daži cilvēki pievēršas radikālismam. Tādēļ man šis grozījums likās ļoti labi pārdomāts. Paldies! Domnul... Un liels paldies! Tālāk došu vārdu Brioja kungam. Nē, viņa tomēr nav zālē. Tad Kelī kungam vārds uz vienu minūti. Eh, paldies! Pirmām kārtām Domāju, ka ārkārtīgi skumji, ka mums nebija elektroniskā personāla balsojuma gala balsojumā šajā kontekstā, lai varētu tad konkrēti arī parādīt, ka lielais, vislielākais vairākums šai parlamentā bez jebkādām iebildēm nosodījis un tā pastrādātās zvērības. Tā ir viena no tādām nežēlīgākajām kustībām, ko pasauli jebkad pieredzējusi. Un īpaši ņemot vērā, ka dzīvojam taču modernos laikos, kad valstis ir attīstījušās, virzījušās uz priekšu, cenšoties respektēt cilvēku tiesības. Ja redzam šādu, rīt, šādu rīcību, zvērības, ko pastā, pastrādā izsēl, kā viņi izturs pret sievietēm, kā viņi viņas padara par tādiem karu upuriem, dāvinot tās mm, kara zaldātiem un tā tālāk, tad, nu, protams, bez jebkādām iebildēm tas viss jānosoda. Un jādara viss, viss iespējamais, lai šāda veida rīcībai tiktu pielikts punkts un tas tiktu pilnībā mm, izsvītrots un nākotnē nekad neatkārtot tos. Paldies, priekšsēdētājs turpina. Šīs sanāks.